ziņojumu rīt pusnes 12. Pārējām pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir eh, Kovalkunga ziņojums par prioritātēm Eiropas Savienības attiecībās ar Austrum partnerības valstīm. Un es zinu, ka Eh, komisārs Fils Kungs, kurš ir atbildīgs par paplašanāšanos un kaimiņu eh, valstu attiecībām, piedalīsies šajās debatēs. Un tagad došu vārdu Kovelkungām četras minūtes, kurš ir. Eh, kuram šodien ir dzimšanas diena, ko es gribētu sveikt, lai arī nedaudz pavēlu. Es domāju, ka šīs debatas ir tāds rezumējums, un mēs varam runāt par to, kas ir izdevies pēdējos piecos gados eh, šajā partnerības programmā, kas nav izdevies, un eh, arī identificēt to, kādi ir mērķi un uzdevumi nākotnē. Šis ziņojums bija vairāk mm, domāts kā tāds eh, mūsu tāds mantojuma rezumējums, un man būtu interesanti ar Vilskundu tikties un runāt par to, uh, ko uh, mēs esam izdarījuši un ko varētu darīt nākotnē, bet vēsture ir nedaudz savādāka. Tā mēs bijām iecerējuši to, bet situācija Ukrainā uh, ir mainījusi ļoti daudz ko un tādēļ vairāk mēs runājam Uh, pār, teiksim, šo abstrakto situāciju. Un jāsaka, ka šis ziņojums rāda vispārīgos virziens un tajā pat laikā tas konkrēti atbild uz šīs dienas jautājumiem. Pirmkārt, uh, mums ir jārīkojas tiesiski arī attiecībā pret mūsu partneriem uh, austrumos kas attiecās uz mūsu sadarbības nolīmu noslēgšanu ne tikai ar Ukrainu, bet arī Grūziju un Moldāviju. Uh, un uh, mums vajadzētu uh, raudzīties, lai šīs attiecības vēsturē uh, ierakstītu pozitīvas atzīmes. Mēs redzam, kas notiek Krimā un uh, Es domāju, ka mūsu lielais kaimiņš līdzīgi rīkojas ir Moldāvijā un Gruzijā. Ļoti dārga varētu būt klusēšanās un kavēšanās cena, un tādēļ šis līgums būtu jāparaksta tagad, un par to arī iet runa šajā ziņojumā. Un mūsu partneriem uh, austrumos ir jābūt drošiem, ka mēs viņiem sniegsim atbalstu gan finansiālu, gan arī sadarbību, gan arī palīdzēsim viņiem cīnīties ar korupciju. piemēram, premjers Jaceņuks uh, varētu būt tas cilvēks Ukrainā, kas palīdzēs to izmainīt, bet jāatceras, ka um, Simtgadā jau bija uh, šī revolūcija, bet ja mēs Jaceņukam nepalīdzēsim, ja mēs nepalīdzēsim uh, valdībām Gruzijā un Moldāvijā, tad uh, viņus var sagaidīt ļoti bēdīgs liktenis. Tālāk mums vajadzētu eh, būvēt šīs attiecības ar skatu nākotnē un vajadzētu izveidot kolēģiju, piesaistīt profesorus, studentus no patreizējām Eiropas Savienības dalību valstīm un no tās Eiropas daļas, kas patreiz nav Eiropas Savienībā - Grūzija, Armēnija, Baltkrievija, Ukraina, Moldāvija - inteliģenti cilvēki, kas lasa tās pašas grāmatas, kas runā par tiem pašiem tematiem un uh, kuri būtu tā nākotne, kad Eiropas Savienība aptvers ne tikai puskontinentu, bet visu kontinentu. Un tā ir mūsu politiskā perspektīva. Un, um, cilvēki no mūsu austrumu partnerības valstīm redz savu nākotni Eiropā. Mēs to nevaram izdarīt šodien, bet mēs varam sagatavot augsntām. Un tādēļ mums ir jāpiesaist tie cilvēki, kas domā tāpat kā mēs, kuri ir gatavi ar mums strādāt kopā un uh, un uh, kuru likteni neizlēma tas, kurā pusē Eiropā viņi ir dzimuši. Tālāk par uh, Eiropu. Mūsu austrumu partneri atrodas saistību slogā, līgumu slogā daudzu gadu garumā. Mēs runājām par energoresursu diversifikāciju, tādējādi mēs varētu dot mūsu partneriem zinām brīvību. Un es domāju, ka Šis ziņojums ir ļoti svarīgs, lai tiem, kurus gaidu, skatās un gaidu no mums Bilisī, Kišņevā, Maidānā un dot cerību Austrum partnerības valstīm, ka mēs eh, Eiropā arī esam gatavi izpildīt savu uzdevumu un savas saistības. Paldies deputātkungam, pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Mums ir pieteikušies četri runātāji. Švičans kungs lūdzu. Turģiši. Tāds horvātu vakars mums šovakar. Nadam se da će ovo biti samo jedno od izvješća budućeg. Paldies, priekšsēdētā kungs. Stvarno, kao što je rekao. I tas tiešām ir sākums, jo tālāk šonedēļ mēs vēl daudz runāsim par situāciju Ukrainā un kā pareizi teica referents notikuma attīstība Ukrainā. Eh, tagad liek skatīt šo ziņojumu pilnīgi citā dimensijā - drošība un valsts labklājība austrumu partnerības kontekstā kļūst aizvien svarīgāka. Partnerība ir balstīta uz brīvo gribu, bet šķiet ar brīvo gribu nepietiek. Tas nav pietiekams dzinējs spēks um, progresam un labklājībai. Vajadzētu stiprināt multilaterālo austrumu partnerības um, pusi, lai um, stiprinātu sadarbības klimatu. Jāatbalsta arī galīgais mērķis - politiskā pievienošanās, bet visu pirms ekonomiskā integrēšana. Šīm valstīm tā ir ļoti svarīga. Arī demokrātiskās reformas šajās valstīs ir ļoti vajadzīgas, un mums jādalās pieredzē ar šīm valstīm. Tālāk Ruža Tomašić arī no Horvātijas. Podržavam sve strategije i politike koje imaju za cilj jačanje. Paldies! Es pilnībā atbalstu stratēģijas un politikas, kas ir virzētas uz demokrātiskās kapacitātes stiprināšanu un valstu stabilizēšanu um, austrumu pusē. Austrumu partnerība ir svarīga Eiropas Savienība un progress ir ļoti, ļoti vērtīgs. Tuvināšanās ar Eiropas Savienību nedodas viegli un um, īpaši runājot par valstīm ar komunistisku un totalitāro pagātni. Uh, kā Horvātijas deputāte, es ļoti labi pārzinu izaicinājumus, kas ir abām pusēm, ņemot vērā komunistisko mantojumu, eh, viņu vērtību un eh, šo vērtību pretstatīšanu tās augtajām rietumu vērtībām. Eiropa nepalīdzēs austrumu valstīm, austrumu partnerības valstīm, izmantojot tās eh, savu mērķu sasniegšanai. Uh, vai arī konkurējot ar Krieviju šajā reģionā. Eiropas Savienība varētu palīdzēt aizstāvēt suverenitāti un integritāti. Paldies, tad Štieras kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Es um, vēlos pateikties referentam un komisāram Fīlem, kas ir uh, ar mums, uh, kaut arī jau ir diezgan vēlu. Es piekrītu Kovala kungam, situācija Ukrainā burtiski mm, maina šī ziņojuma pamat mērķi, tā ka izteikšos ļoti īsi. Austrum partnerība sākotnēji tika domāta kontaktu padziļināšanai starp attiecīgām valstīm un Eiropas Savienību, bet notikumi Ukrainā skaidri norāda, jāturpina šie mehānismi, bet arī jāuzņemas saistības kā Eiropas Savienībai, lai atbalstītu izmaiņas šajās valstīs. Un es piekrītu referentam, jārīkojas, jābeidz runāt. Tālāk eh, došu vārdu nākamajai runātājai. Lūdzu. Priekšsēdētā, es domāju, ka šo ziņojumu mums vajadzētu atspoguļot to pieredzi, ko esam guvuši. Austrum partnerības programma patreiz tiek tiešām pārbaudīta. Uh, Te iet runa par Eiropas valstīm, kuras dabiski tiecas un atbalsta Eiropas vērtības, bet jautājums, vai Eiropas Savienība izmantos integrācijas potenciālu, lai palīdzētu šo valstu pilsoņiem saglabāt savu etnisko, uh, lingvistisko un kultūras daudzveidību. Austrum partnerība varētu palīdzēt mums pārvarēt vismaz daļu no problēmām, ko esam izveidojuši attiecībās ar Ukrainu. Ir nepieciešama labāka sadarbība, piemēram, tādās jomās kā izglītība. Mācības, ko varam gūt no attiecībām ar Ukrainu, varētu palīdzēt mums uh, tālāk, uh, konkrētāk Eh, veidot savas attiecības ar eh, partneriem. Paldies! Jā, T tagad došu vārdu komisāram, lai rezumētu šīs debats komisijas. Może jednak. Teda to je velká výzva. To se mi ještě nestalo v plénu mr president thank you very much for giving me the floor. Uh, uh, es atnācu lai uh, faktiski pastiprinātu to ko jūs esat uzrakstījis. es piekrītu jums un e, Droši vien tiek rakstīta jauna nodaļa par Ukrainu, tāpat laikā esmu jūsu pusē. Vēstījums kuru es atklāju jūsu ziņojumā, ir būtisks. Ja drīkst, es gribētu stiprināt dažus no aspektiem, dažus no aspektiem, kurus arī uzskatu par svarīgiem. Un to varētu izdarīt trijās daļās. Pirmā daļa Es gribētu runāt par austrumu partnerību kopumā, vispār, un minēt to, ka pirmkārt ir svarīgi mums atcerēties, ka mērķis šai partnerībai ir censties palīdzēt mūsu partneriem sasniegt savus mērķus, re, veikt reformas. Otrakārt, mūsu partneriem jāatgādina un arī pašiem sev jāatgādina ik pa laikam, ka svarīgākais ir izmantot visus instrumentus, un to ir daudz. Jūsu ziņojumā ir jau faktiski visi uzskaitīti. Divpusējs, multilaterāls dimensija sadarbība, miedarbība formālā, neformālā. Uh, Tā ir unikāla partnerība, eh, kur mums ir samīts un arī ministri runā par nozaru sadarbību. Trešā lieta, kuru es gribētu, pie kā es varētu piekrist, jūsu ziņojumā ir skaidri pateikts tas, ka mums ir jāapvieno iekļautību ar eh, diferencēšanu. Tas nozīmē, ka mums jācenšas padarīt mū, eh, ietverošu visu partneru sadarbību. Mums ir jāatrod ietvers plašai austrumu partnerībai, lai visas šīs valsts tiktu iesaistītas. Un beidzamais punkts protams, austrumu Eh, partnerība nav ļoti vienkārša un nav apspriežams jautājums par vērtībām un principiem, kas, uz ko balstās partnerība. Bet starp mūsu partneriem ir arī valstis, kuras ir apņēmušās veikt dziļākas reformas, kuras ir lūgušas eh, veidot ciešāku sadarbību un kuras ir, mm, ir arī piekrituši mūsu reakcijai, ir politiskā sadarbība. Es runāju par Ukrainu, Moldovu un Gruziju un par asociācijas nolīgumu un visaptvarošu brīvās tirzniecības zonu. Man ir daži īsi komentāri kuri, jo īpaši tagad, kad mēs tik bieži esam gatavi skatīties pagātnē un izteikt spriedumus, kas bija pareizi, kas nebija pareizi. Es domāju, ka šeit ir objektivitātes elements, kas arī ļoti augsts novērtējums jūsu ziņojumā. Pirmkārt, asociācijas nolīgums kad es to pieminu, es arī pieminu visaptverošu līgumu zonu. Tas ir stiprināt mūsu partners, lai viņi var pieņemt savus lēmumus. Un es domāju, ka tam ir jābūt arī mūsu plānam. Otrakārt, cieņa pret tradicionālam attiecībam, kādas partneriem ir ar viņu kaimiņiem. Un es teiktu, ka uh, šādas attiecības tiek eh, tikai veicinātas. Trešais komentārs. Mēs piedāvājam ne tikai melnrakstu reformām, bet arī visaptverošu partnerību. Tā ir eh, ekonomiskā sadarbība, integrācija, un tā ir saistīta ar likumi ievērošanu, ar pamatiesībām, ar brīvībām. Un šie ir svarīgi elementi jebkurā reformā, lai tā būtu pilnībā ieviesta. Ceturtais komentārs. Mēs piedāvājam to, kas jau iepriekš ir darbojies. Uh, Austrum partnerībā asociācijas nolīgums nav nekāda laboratorija, mēs neveicam eksperiments vai testus. Un es atceros vienu piemēru, Pāvēl jums patiks. 90. gados apvi, Polija un Ukrainā IKP uz cilvēku bija apmēram vienāds, bet Polija noslēgusi brīvās tirzniecības nolīgumu. Tādu veidu nolīgumu ar mūsu partneriem un pēc dažiem gadiem atšķirība starp IKP uz iedzīvotāju ir četreiz lielāks polijā. Tātad tas ir dubultojies polijā un Ukrainā tas ir divreiz samazinājies. Lūk, ko mēs piedāvājam, un tas ir svarīgi. Svarīgi ir to atcerēties. Piektais komentārs. Mēs strādājam ne tikai ar iestādēm, bet arī ar citiem, jo īpaši pilsonisko sabiedrību, un tas padara reformas dzīvotspējīgākas. Sestais komentārs kad mūsu partneri kļūst par upuriem, kad tiek izdarīts spiediens uz viņiem. Mēs stingri stāvam partneru pusē, mēs mobilizējam visus instrumentus, solidaritātes instruments, ja tas ir nepieciešams. Septītais komentārs. Kad mēs stingri pasakām, ka mūsu politikas veido tirzniecības, tirznie, brīvtirzniecības zonu plašā mērāgā, pateikt pretējo pateikt, ka mēs piedāvājam izvēli starp Briseli un Maskavu, starp rietumiem un austrumiem. Tā ir propaganda tā nāk no tiem, kuri ignorē mūsu iepriekšējo aicinājumu uz dialogu par šo jautājumu, par šādiem jautājumiem. Tajā pat laikā uzspiež vienpusējus pasākums saviem kaimiņiem. Uh, Un tā ir ironija, ka šajā nedēļā būs pirmā e, grupas sanāksme ar Krievijas federāciju, kur, lai runātu par grūtībām ar vis, par visu šo lietu, lai Mm, pārliecināt viņus, ka viņiem nav no kā balts, eh, baidīties. Bet tad um, mm, par vēl Ukrainu. Jūs jau teicāt, ka būs daudz diskusiju šajā nedēļā šeit Strasbūrā. Es tikai gribu īsumā atgādināt to, ko ir uzsvērušas dalību valsts pagājušajā nedēļā. Mēs nosodām Krievijas nepravedzēto uzbrukumu Ukrainas integritātei un, un turpmāka soļa destabilizēt situāciju Ukrainā novest pie smagām sekām mūsu attiecībām uh, starptautiskā mēraugā. Mēs ceram, ka mēs nesasniegsim šo situāciju. Mēs uzskatām, ka šī problēma ir jārisina dialoga ceļā. Un tas e, man noved pie pēdējā komentāra. Daži no mūsu partneriem ir skaidri vēršies pie Eiropas vērtībām. Mēs pārāk ilgi esam e, domājuši, kā, tu, kā reaģēt Un pēdējā padomis sanāksmē, kur notika sarunas par Ukrainu, tur tika pieņemts lēmums, ka asociācijas nolīgums nav pēdējais solis ES Ukrainas sadarbībā. Šī ir būtiska attīstība, jo tikai ar 49. panta garu Lisabonas līgumā mēs spēsim patiešām noslēgt īstu asociācijas noligumu. Un vēl paldies, vēlreiz paldies jums par šo svarīgo ziņojumu. Dziękuję. Paldies komisāru kungām. Un noslēdzām debates, balsosim trešdien 12. Es gribētu informēt deputāts, ka nākamā sēde notiks rīt 11. martā no 8.30.